atvaļu un uh, ļoti ceru, ka starptautiskā kopiena mūs atbalstīs mūsu centienos un uh, mūsu rīcība būs veiksmīgāka. Paldies! Līdz ar to šī diskusija, šo diskusiju arī varam noslēgt. Man um, ir tagad paziņojums Polijas um, iestādes. Uh, vērsās pie prezidenta, lai atceltu parlamentāro imunitāti Jaroslavam Lešekam Valesai. Tagad eh, šis pieprasījums tika nosūtīts attiecīgi komitejai. Turklāt es saņēmu sociālistu un goe nomināciju priekšlikumus. Tie tiks atspoguļoti protokolā, un ja netiks izteikti iebildumi, Eh, tad eh, šīs nominācijas tiks arī pieņemtas. Tagad eh, nākamais jautājums. Resursu ziņā efektīva Eiropa. Ziņam autors ir Gerben Jans Gerbrandi. Viņam vārds četras minūtes. Paldies! 2050. gadā zemi apdzīvos 9 miljārdi cilvēku. Tam ir nepieciešami attiecīgi resursi. Trim miljārdiem cilvēku būs vidēji ienākumi. Jau pagaidām mums ar mūsu resursiem jārūpēs it kā par divām planētām, un pēc 40 eh, gadiem uh, resursiem jāpietiek, lai apgādātu veselas trīs planētas. Tas nozīmē, ka mums būs uh, nepieciešams daudz resursu un resursi ir jātaupa. Tāpēc ir nepieciešama ceļakarte, ko komisija tagad arī ir piedāvājusi. Apsveicu Patočnika kungu ar labi sagatavotu plānu kas pagaidām tajā iztrūkst, ir um, šis steidzamības tonis un konkrētums. Un uh, to parlaments vēlas uzlabot. Mēs tagad piedāvājam uh, sešus uh, punktus, ko identificējusi vides komiteja. Es tos arī nosaukšu. Pirmkārt, mums konkrēti jāvienojas par rīcības plānu uzņēmumiem Eiropā, lai tie efektīvāk apietos ar izēvielām. Šeit nepieciešami noteikumi, bet arī apzinīgums uzņēmējiem, ka viņam jāražo audzējot dabu. Nākamais uh, punkts - iekšējais tirgus otrreizē pārstrāde un atkārtota izmantošanai. Jāatvieglo šīs procedūras. un uh, jāatvieglo primāro un sekundāro izēvielu aprite un izmantošana. Sekundāram izēvielām jābūt lētākām par primārajām. Nākamais punkts uh, - attīstība pētniecība. Ceturtais punkts - ekodizaina direktīvas eh, aptvēruma paplašināšana, tās kā enerģiju pagaidām, bet tajā jāiekļauj arī izēvielas. Un eh, lai viss sāktos jau dizaina posmā. Turklāt arī lauksaimniecībā vairāk jārunā par uh, saudzīgu resursu izmantošanu arī zivsāmniecībām. Un pēdējā prioritāte - Eiropā jāattīst indikatori. Balstoties uz uh, uh, mūsu oglekļu nospiedumu. Jo ilgāk esmu strādājis pie šī temata, jo skaidrāk man uh, kļuva tas, ka mēs šeit runājam nevis par ekoloģisku, bet par ekonomisku tēmatu. Uzņēmumiem jāmaksā jau tagad daudz dārgāk par izēvielām, jo izēvielu cenas kāpi, un, um, diemžēl, šodien šeit nav padomas pārstāvi. Ļoti žēl jo tieši padomēs šeit uh, varētu dot lielu ieguldījumu. Paldies, Gerbrandī kungs, un tagad izteiksies komisārs Patočniks. Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie parlamenta deputāte. Vispirmām kārtām es vēlētos apsveikt Gebrandī kungu ar ziņojumu sagatavošanu, jo šajā ziņojumā ir iekļauta vēlme izveidot resursu efektīvu Eiropu. Uh, Tam ir nepieciešama politiska griba, un šajā resursa efektīvas Eiropas darba kārtībā ir ļoti ātri kaut kas jādara, lai mēs varētu cīnīties pret tām vidas prasībām un ekonomiskajām prasībām, kas šobrīd mūs spiež. Resursa efektivitāte šobrīd ir globāls centiens, un globālā krīze ir pierādījusi, ka ekonomikai ir jāmainās un jāmainās ātri un ekonomikā ir varbūt jāpārskat arī izaugsmes modelis, kas tas ir bijis līdz šim. Un eh, šobrīd ar vides papildus eh, apnastošanu mēs eh, nevarēsim panākt mūsu mērķus. Ilgtspējīga resursa izmantošana ir priekšnoteikums ilgtspējīgiem risinājumiem un ilgtspējīgai ekonomikai. Resursa efektīva ekonomika ir priekšnoteikums arī jaunu darba vietu radīšanai. Tas rada jaunas iespējas uzņēmumiem un politiķiem gan īslaicīgā, gan ilglaicīgā laika periodā. Komisija ir sagatavojusi savu ideju par to, kādā veidā Eiropai vajadzētu izskatīties eh, Eiropa 2020 stratēģijā un arī ilgākās stratēģijās. Uh, Tajā runa iet par vidi, par vidas daudzveidību, par energo efektivitāti, par resursiem, un mēs runājam arī par lauksaimniecību, par zinātnu un pētniecību un par zivsaimniecību. Un es tiešām ceru, ka likumdošanas procesa rezultātā mums izdosies atbildēt uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas Eiropa. Ceļa karta resursu efektīvai Eiropai mēs esam izveidojuši 2050. gadam vīziju par to, kā Eiropa būs ilgtspējīga. Balstoties uz Eiropa 2020 stratēģiju, komisija ir uzsākusi transformēšanas procesu, izveidojot resursu efektīvu politiku un raugoties uz to no trīs trīs dažādiem skatu leņķiem. Vispirmām kārtām mēs uzskat, uzsvetam to, ka ir jāizveido horizontāli priekšnoteikumi ekonomikas pārveidošanai. Mēs uzsveram to, cik svarīgi ir uzlabot eh, ekodizainu un uzsveram to, cik svarīgi ir daudz vairāk ieguldīt zinātnē un pētniecībā. Mums ir jāatsakās no neefektīvām subsīdijām un jāpāriet uz tā saucamajiem energo nodokļiem. Eiropas ekonomikai un tās savietošanai ar atkritumu likumdošanu mums izdosies ietaupīt 72 miljārdus eiro gadā. Tātad savērpjot kopā atkārtot izmantošanu un atkritumu pārstrādi, mēs radīsim gan jaunas vietas, gan ieekonomēsim arī miljardiem eiro. Otrais. Mums ir jāmēģina uzlabot eh, to, ka ekosistēma pakalpojumi, ko Eiropas dabīgā kapacitāte sniedz, darbotos ilgtspējīgi, jo tas ietekmē gan mūsu ekonomiku, gan arī mūsu dzīves kvalitāti. Un komisija mēģinās veicināt šo politiku izpildi. Un treškārt, mēs vēlētos, lai ekonomiskais sektors izvēlētos tādus risinājumus, kas neapslogotu vidi. Un eh, mēs, eh, komisija, priecājamies redzēt, ka jūs savā ziņojumā arī to esat uzsvērs kā pirmo uzdevumu. Pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga resursu efektivitātei, un Eiropas dalību valstīm būs būtiska loma spēlējama, lai šīs reformas īstenot. Resursu efektivitātes ievīšana Eiropas semestrī nodrošinās to, ka dalību valsts nostāsies uz ilgtspējības ceļa. Mēs vēlamies izveidot ilgtspējīgus mērķus, kuri balstīsies uz zinātniskā pētniecībā iegūtiem rezultātiem, un eh, līdz 2013. gadam mēs šos indikātors un kritērijus izveidosim. Protams, mums ir pilnībā jāīsteno arī Eiropas Savienības vidas likumdošana un jāsadarbojās ar starptautiskajiem partneriem, lai šos kritērijus mēģinātu izpildīt arī starptautiskā līmenī. Bet visu iesaistīto pušu iniciatīva un adekvāta rīcība ir būtiska. Visiem iesaistītajām nozarēm ir jādara viss, kas viņu spēkos, lai mēs šos mērķus sasniegtu, un, protams, ka es ceru arī uz parlamentu atbalstu. Es ar ļoti lielu interesi uzklausīšu jūs šodienas debats un atbildēšu uz uzdotajiem jautājumiem. Priekšsēdētājs. Paldies! Un komisāru Potočnik un tagad starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā kolēģis Akolīno runās divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāj! Sirsnīgi sveicu kolēģi Herbrandi un arī komisāram vēlos pateikties, kā Intā komitejas referents vai atzinuma sagatavotājs. Es NV komitejas daudzas ierosinājumus arī gribu atbalstīt. Nav šaubu, ka tieši ES ārējā dimensija ļoti svarīgi pakalpojumu preču tirdzniecība ir arī ilgspējīgs attīstības instruments, īpaši preču un pakalpojumu tirgu sasaistīšana ar augstu energoefektivitāti ir ļoti svarīgi. Eiropā, Eiropai eksporta un jauno darbvietu radīšanas jomā, kā arī jauno tehnoloģiju izplatīšanā, inovāciju veicināšanā uzņēmēju darbības jomā ir jāsāk ar maziem vidiem uzņēmumiem un jāizdara šeit lielāku pūliņi. Arī starptautiskos divpusējos daudzpusējos eh, nolīgumos ir jāiestrādā vairāk pasākumu, eh, kas saistīta ar vidas aspektiem, ar ilgspējību, muitas atvieglotas muitas likmēs vidē draudzīgiem pakalpojumiem un izstrādājumiem. Tas arī preferenču sistēmā jāņem vērā. Procedūras jāvienkāršo Eiropas Savienībai ir jāsaglabā savu globā vadošā loma arī, kad ir runa par vidas aizsardzību un arī tirdzniecībā jāveicina zaļo vidē draudzīgo produktu izmantošanu, lai veicinātu patiesi ilgspējīgi ekonomika. Tam ir jākļūst skaidram arī mūsu attiecībās ar trešām valstīm un tirdzniecībā energoefektivitātei jāņem vadoša nozīme. Komisāri, jūs runājat par viedu izaugsmu un tiešām uz to Eiropas Savienībā jātiec. Paldies, kolēģi Jakulino. Tagad Rūpniecības komitejas vārdā Johansons vienu minūti. First, uh... Vispirmām kārtām, priekšsēdētāja kungs un godātāja kolēģi, es vēlētos pateikties eh, Gerbrandī kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Mēs Rūpniecības komitejā vēlamies uzsvērt to, cik svarīga ir ilgtspējīga resursu izmantošana, pie tam tas ir nevis pretrunā ar Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanu, bet gan viens no priekšnoteikumiem. Mums ir nepieciešami nodrošināt ieguldījums novatoriskos uzņēmē darbības veidos, mums ir jāpārskata eko dizaina direktīva un par to, ka Eiropai ir jābūt daudzveidībai. Mēs Rūpniecības komitejā runājam arī par to, ka ir jāmēģina stiprināt sadarbības formas starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Eiropas līmeni to, pēc mūsu komitejas domām, var nodrošināt ar izmērāmiem mērķiem, un ir jārunā arī par konkrētām likumdošanas iniciatīvām, kas to nodrošinās. Mums ir jāatrunā arī finansēšanas mehānismi, kuri būs nepieciešami šādai darbībai. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums šajā aspektā. Paldies! Dank, Paldies Johansson kungam, un tagad uh, Reģionālās attīstības komitejas vārdā Vogan kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, Reģionālās attīstības komiteja ir priecīgi sniegt savu atzinumu par Gabrandī kungu sagatavoto ziņojumu. Mūsu komiteja, protams, atbalsta to, ka resursu adekvāta izmantošana ir viens no priekšnoteikumiem Eiropa 2020 stratēģijas izmantošanai izpildai. Un mēs vēlamies redzēt jaunas ieguldījumus energoefektivitātes programmu nodrošināšanā. Mūsu komiteja vēlas redzēt eh, Eiropas struktūra fondu adekvātāku izmantošanu, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā un arī reģionālās attīstības politiku izveidē. Ir nepieciešama labāka sadarbība starp dažādiem Eiropas Savienības līmeņiem, jo arī tas nodrošina resursu labāku izmantošanu. Un mums ir jārunā par struktūra fondu tālāku izmantošanu nākotnē. Mūsu komiteja vēlētos labāku koordināciju starp vietējiem pārvaldības līmeņiem, tātad pašvaldību līmeni un reģionālo līmeni, jo tieši šajos līmeņos lielākā daļa projektu tiks īstenota. Noslēgumā Reģionālās attīstības komiteja atbalsta šo ziņojumu un balso par to. Paldies, saka priekšsēdētājs Vogankungam, un tagad uh, es dodu vārdu Florence kungam. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēm. Komisāri Patočnik, paldies par šo drosmīgo ziņojumu. Nav gluži vienkārši. Uh, sarakstīt ziņojumu par resursiem. Kāds viss mūsu tautsemniecības joms resursa efektivitāte, tā nav zaļā sapņošana, bet pamat priekšnoteikums mūsu tautsemniecībai nākotnē, un tādēļ ir pareizi, ka mēs arī no mūsu uh, sabiedrības un rūpniecības konkrēt spējas viedokļa raugamies uz šo jautājumu. Šī plašā debata ir nepieciešama arī bez tā, ka mēs tūlīt prasām likumdošanas normas. Mēs varam ļoti daudz panākt arī ar vienošanās palīdzību, <clears throat> vēršot rūpniecības Eh, pārstāju uzmanību uz to, ka mums ir jākļūst daudz efektīvākiem ar, ar labiem novēlējumiem vien tā nepietiks. Mums ir jābūt efektīvākiem, energoefektīvākiem. Man bija reiz mašīna, kas tērēja 12 litrus, tagad 7, un nepaies ilgs laiks mums būs mašīna, kas iztiks ar 2 litriem degvielas. Eh, Šai virzienā mums jādodas kas īsti bija nepareizi, kad mūs tā mums sacīja, ka efektivitāte ir tas, kā mēs rīkojamies ar savu mežu. Mēs tikai tik daudz koks izcērtam, cik attaug gadā. Ja mēs to puslīdz izpildām, tad, komisāri, mēs jau esam spēruši lielu soli uz priekšu. Tādēļ sirsnīgs paldies kolēģiem Herbrandī, ar kuru ir ļoti patīkams sadarboties, ir labs pamats ielikts man politiskie draugi no otras puses bieži grib pārspēlēt, vai es tiešām gribu mums pār, aizliegt eh, gaļu ēst, vai jūs gribat, lai mēs katrā rēķinā, čekņā ierakstam, cik, eh, kāds ir ekaudits, un kurš, ta, ko tad lai dara eh, tas cilvēks, kas saņem šādu rēķinu, nu, ievilksim dziļu gaisu un izsvītrosim vienu vai otru šādu ideju. Šī pieeja ar indikatoriem tas ir ļoti pareizi, bet arī šis process no šodienas līdz rītdien nebūs īstenojams. Kolēģi, ar Brandī, kopīgi centīsimies e, muļķīgo lieko izsvitrot un labo šeit saglabāt. Paldies! Paldies, kolēģi Florence! Tagad vārds kolēģiem Merkīsai. Paldies, priekšsēd! Komisāri, dārgie kolēģi! Reiz man bija tāds ļoti labs tējas varamais nīderlandiešu ražojums, bet tad tas salūza, to nevarēja vairs labot, lai gan it kā tikai viena nedēļa liela detaļa bija salūzus, un tādēļ nācās to vēst prom, bija lētāk jaunu uh, vāramo nopirkt nekā veco labot. Tā nevar būt, tam jāmainās. Tādēļ labi, ka mēs vēlreiz runājam par šo resursu jautājumu viengablaini. Romas klubs savā slavenajā ziņumā pirms 40 gadiem par uh, izaugsmes robežām to jau konstēja, un tagad ir pagājuši 40 gadu, un joprojām ir jāekonoma resursi. Šis jautājums joprojām ir aktuāls. Mēs pagājuši gadu vismaz divas stratēģijas jau tādas izstrādājām, resursu stratēģiju un tagad resursu uh, efektivitātes stratēģiju. Mums šī domāšana ir jāintegrē savā sabiedrībā tā, lai cilvēki ne tikai vairāk džemperīšus uzvilktu, eh, lai ekonomētu uh, uh, apkurs izmaksas, bet jāekonomē tas visās politikas jomā, piemēram, jaunu biznesa modeļu, kas uh, labošanu, uh, salūzušu detaļu labošanu uh, vai aizstāšanu um, veicināt tā vietā, lai visu laiku pirkt jauns preces, labāka etiķetēšana, nevis piec dažādas etiķetes, vienu par energoefektivitāti, vienu par sociālu uh, eh, aspektu, ne, vienu acu uzmetienu to vajadzētu varēt saprast, un tad attiecīgi pasākumi um, attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, lai varētu uh, uzlabot atkārtoto izmantošanu otrreizēju pārstrādi. Un mums jau tagad ir uh, Tātad mums nav īsta efektivitāte vēl Eiropā, energoefektivitāte. Paradzīšos vēl pagātnē. 2006. gadā um, mēs vēl nekur tālu nebijām tikuši, bet tagad sākam spērt sojas uz priekšu. Paldies, kolēģi Mērkīs kundz, tad kolēģis Panajotovs pusotru minūti. Priekšsēd komisāri. Kolēģi. Eiropas Savienībā ir vairāk izaicinājumi. Bezdarbs, um, ekonomiskā finanšu krīze, tie ir milzīgi izaicinājumi, bet ir vēl citi, par kuriem mēs aizmirstam, piemēram, resursu efektīva izmantošana mūsu sabiedrībām. Ļoti drīz uh, vidusšķira pasaulē pieaugs līdz 3 miljārdiem, un um, globalizācijas process uh, turpināsies. Tas nozīmē, ka resursus patērēs vairāk, bet resursu krājumi nav neizsmeļami. Tas nozīmē, ka jāracionalizē ražošanas um, sistēmas, uh, jāprūpējas, lai uh, resursi netiktu izšķērdēti. Nepieciešams inovatīvas programmas, lai mēs saudzīgi apietos ar resursiem mūsu rīcībām. Tas ir īpaši nepieciešams, ja vēlamies atrisināt resursu drošības problēmu Eiropas Savienībā un globāli visā pasaulē, jo šī problēma nekur no mums uh, neaizies, tā paliks un tā ir jāatrisina. Eiropas Savienībai šeit jāuzņemas vadošā loma un jāpārliecina partneri pasaulē piedalīties mūsu programmās. Paldies referentam par lielisku ziņojumu. Paldies uh, eh, Panajotas kungam un uh, turpinās um, eh, Aikhauta kungs. Paldies eh, priekšsēdētā kungs, paldies referentam par ziņojumu. Esmu redzējis eh, lielo koncernu, um, starptautisko koncernu gada bilances un um, lūk, um, šiem koncerniem naftu cenu pieaugums ir maksājis vienu miljārdu gadā. Jau izskanēja, ka izēvielu cenu pieaugums ir mūsu lielākā problēma. Ne tikai patērētājiem, arī koncerniem. Tagad nākamais eh, ikgadējs eh, ziņojums. Eh, tur es redzēju, ka naftas cenu pieaugums koncernam izmaksāja jau 2,5 miljārdus. Un lūk, um, konkrēts pierādījums uh, tam, uh, ka ir nepieciešams uh, saudzīgi apieties ar resursiem. Nīderlandē tikai viena piekdaļa no uzņēmumiem mēģina attīstīt um, tādu politiku, lai taupītu resursus. Tas nozīmē, ne visi uzņēmumi saprot šo nepieciešamību. Tāpēc mums patīk komisijas iniciatīva šajā ziņā. Jāizskaidro, kas notiks. Sloks uh, jāpārceļ no darba uz um, izēvielām, tā tas notiek cit, citās politikas jomās, lauksāniecībā, piemēram. To var vislabāk izdarīt nosakot indikatorus. Tas jau tas sagatavošanas darbs ir veikts, bet uh, tagad jāveic īstenošanas darbs. Un tas varētu būt mūsu ceļš no krīzes. Bet tas ir jāuztver nopietni, jāpadomā, ko darīsim tālāk ar fosfātiem lauksamniecībām Par to nekas nav rakstīts lauksaimniecības reformā. Atkritumu uh, apglabāšana. Kā šeit var uh, rūpēties par resursiem, jo zaļa ekonomika ir vienīgā, kas uh, mums Eiropā paliek. Paldies Aikauta kungam, tagad Auskī kungs. Paldies priekšsādātājiem komisāra kungs, kolēģi. Ļaujiet uh, pateikties vispirms Gerbrandī kungam par ziņojumu. Resursos saudzējoša ekonomika ir mūsu visu mērķis. Bet ziņojumā ir daži aspekti, ko man personīgi grūti pieņemt. Es nesaku, ka neiespējami pieņemt, bet grūti pieņemt. Referents praktiski aicina iekasēt vairāk nodokļu. Vides nodokļus, e- ekonodokļus un krīzes apstākļos tā nav veiksmīga doma. Ekodizaina direktīvas apvēruma paplašināšana, piemēram, šķiet, ka tas varat no, novest vienīgi pie vairāk birokrātijas. Neko nedos Eiropai vai Eiropas pilsoņiem. Nākamā detaļa kas jāpiemina. skar ziņojuma daļu, kur runa ir par otrreizēju pārstrādi un izma, otrreizēju izmantošanu. Mēs, protams, esam par to, lai mums vairs nebūtu šo lielo atkritumu izgāstuvju, bet um, Ja jūs sakāt, eh, nedrīkstam neko vairs dedzināt, tad šāds apgalvojums vairāk būtu kontraproduktīvs šobrīd. Un tāpēc pagaidām mēs ziņojumu nevaram atbalstīt. Paldies eh, Uskī kungam. Atvainojiet, eh, es sāku te klavēt mm, pārāk agri, es mm, kaut ko sajaucu, bet labi, turpinās kolēģis Rosī. Paldies! Šis ziņojums ir um, sava veida garības deklarēšana, ko grūti ir īstenot ņemot vērā krīzes apstākļus. Protams, vides situācija mums visiem rūp, bet pagaidām, pagaidām no mūsu veiktiem pasākumiem mūsu pašu cilvēki un uzņēmumi uh, kļūst uh, nabadzīgāki un uh, bagātīgāki kļūst uh, trešo valstu uzņēmumi, vai arī mūsu ražošana tiek pārcelt uz trešām valstīm, un tas mums tikai kaitē galu galā. Mūsu pilsoņi līdz ar to tiek sodīti divas reizes - zaudēt darba vietas pirmkārt, un izmeši pieaug visā pasaulē. Tas arī var novest pie krīzes galu galā. Un um, komitējā mēs balsojām arī pret šo ziņojumu. Nu labi, mēs gribējām piedāvāt arī grozējumus, lai uh, izlabot vairākus uh, strīdīgus uh, punktus pirms par ziņojumu tiks balsots um, plenārsēdē. Nu, ja ziņojums tiks uzlabots, tad atturēsimies, bet ja ne, tad balsosim pret. Paldies Rosī kungam un tagad. Uh, Hartonga kungs pusotru minūtu. Priekšsēd. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par resursu efektivitāti, tad eh, Gebrandī kungs savā ziņojumā eh, virknē skaistus vārdus, bet patiesībā nepasaka neko. Viņš runā par paradigmu maiņu, par resursu efektivitāti, par to, ka mums ir jārunā par to un par šito, mums ir jābūt eh, ambiciozākai darba kārtībai, mums ir jāskatās uz visu dzīves ciklu produktiem. Uh, Es nesaprotu, uz kuru pusi viņš velk, bet viens man ir skaidrs. Katrā ziņā viņš saviem vides draugiem radīs lielisku veidu, kā pelnīt naudu, un mēs, patērētāji, par to maksāsim bargu cēnu. Viņš runā, ka vajag uzlikt nodokļus um, atkritumu izgāstuvēm, ka ir jābūt veselai hierarhijai, kad ir jāievieš tā saucamais atkritumu akī, vai tad tā būs eh, Lēdija Aštona, kura uzraudzīs atkritumu otraizai pārstrādi. Es vēlētos pateikt, ka PVV ir par adekvātu resursu efektivitāti, un tomēr, kā loģisks cilvēks, mums nevajag šādus idiotiskus priekšlikumus no Gebrandī kunga. Priekšsēdētāja kungs, ko mēs darīsim ar šo muļķīgo ziņojumu? Es ierosinu sekojošo. Mums ir jāizstrādā strikti kritēriji atkritumu gala etapa noteikšanai. Un tagad uh, es vēlos, ka ir jārunā par to, kādā veidā mums ir jādarbojās ar atkritumiem un iemetīs šo ziņojumu tuvākajā atkrituma tvertnē. Lūdzu, Hartung kungs, vai jūs e, vēlētos uzklausīt e, Gerbrandī kunga jautājumu un tad uz to atbildēt? Jā, lūdzu. Gebrandī kungs, vārds jums, godātais priekšsēdētāja kungs. Jā, es pilnībā izprotu. Uh, to, ka Hartunga kungs nesaprot, kurā virzienā es mēģinu vēst parlamentu. Iespējams, ka viņš ir drusciņi neskaidru galviņu šodien, jo Hartunga kungs runā par tā saucamo gala resursu stadiju, bet paskatīsimies kaut vai uz to, ko mēs katru gadu Eiropā mēs 20 miljonus izmantojam vara resursiem, un pirms pāris gadiem tas bija 6 miljoni. Ko jūs uz to atbildēsiet? Hartunga kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies Gerbrandī kungam par uzdoto jautājumu. Patiesībā tas bija komentārs, tas nebija jautājums. Un tomēr, Gerbrandī kungs, es domāju, ka jūs esat tik ārkārtīgi pārņemts pats ar sevi, ka jūs vairs neredzat jēgu un loģiku. Protams, ka mums ir jābūt adekvātiem un loģiskiem. Mums, protams, ir jārunā par to, ko mēs paši darām ar saviem resursiem, un tomēr ne tikai un vienīgi tādā veidā, kā jūs to redziet. Paldies Hartonga kungam! Tagad pārējām pie nākamajiem, un tagad Zēberkungam divas minūtes. Paldies, priekšēd, es gribētu pateikties referentam Herbrandī kungam un arī mūsu referentam Florence kungam, kas ir lielisks ziņojums sastājuši, bet tomēr atskatīsimies vēsturē, kādi faktori pēdējo gadsimt gaitā e, Eiropas e, veiksmes stāsta pamatā bija. Un mēs varam sacīt, ka tā bija energoefektivitātes uzlabošana lielā mērā. Ap 1400. gadu apmēram pusi hektāra um, eh, platības bija nepieciešams lauksaimniecībai eh, Āzijā desmit reizes mazāk, lai to pašu ražu ievākt eh, starp laikā mēs esam Āzijā apzinuši. Uh, Tā tad eh, zinām eh, nestruktūrētība cīņa visiem pret visu, tomēr vēl traucē efektivitāti. Eiropas zināšanas, mūsu racionālā pieeja, eh, mēģinājumi mācīties no dabas, tas arī mums tomēr ir nācis pa labi. Un eh, īpašuma struktūra ir mūsu Eiropā ir veicinājusi eh, cilvēku atbildīgumu, viņa atbildības sajūtu un to, ka viņa ar savu um, īpašumu vēlas dot ieguldījumu vispārīgā sabiedrības labumā. Un ceturtkārt, iniciatīvas, stimuli, eh, stimuli, um, kā mēs mēģinām dažādā veidā ārējā izmaksu internalizāciju panākt. Tas ir saprātīgi, bet to nav viegli izdarīt, jo mēs, protams, arī mums ir nepieciešams e, sabiedrisks konsens, ja mēs vēlamies mākslīgi ietekmēt cenas nākotnē, un tas būs ļoti grūti izdarāms. Un tad, protams, arī vēl normas, norma radīšana e, nav peļāma, bet Eiropas līmenī mums ir galvenokārt uz implementāciju jākoncentrējas. E, E, nedrīkstam pārcensties ar e, jaunu e, likumu un notiekumu radīšanu. Paldies, kolēģi Zeber. Tagad vārds kolēģim Girekam. Przyspieszył dzięki łatwości pozyskiwania energii. Kolēģi, starplaikā jau ir vienkāršāk ražot, iegūt enerģiju, bet uh, energoresursu pārāk straujā izmantošana tomēr joprojām ir problēma, pateicoties straujai izaugsmēji. Nav runa tikai par klimatu izmaiņām, par ko mēs daudz runājam mūsdienās, bet arī par pragmatisku resursu izmantošanu, kas būtu efektīvāk nekā līdz šim, un arī patērētāji domāšana ir jāmaina, lai mēs varētu līdzsvarot attīstīties nākotnē. Daudzās tautsaimniecībās ir tendence uz lielāku pievienoto vērtību, uz ražošanu lielāku pievienoto vērtību. Ķīna arī cenšas vairāk savā valstī ražot un pārstrādāt energo nedraudzīgā ražošana ir jāmēģina uzlabot energoefektivitātes ziņā. Mums ir nepieciešams inovācijas, tehniskas inovācijas, eh, daudz kas ir jādara reciklēšanas jomā, par ko jau bija runa, jāapsaimnieko efektīvāk lokālie resursi un nodokļi jāizmanto ekonomiskiem un nodokļu politikas e, stimuliem, arī muitas ienākumiem. Eiropas komisija ir jānorāda uz to, ka starptautiskie uzņēmumi dažkārt rīkojas skaitīgi videi un daži PTO uh, e, dalībvalsts arī protekcionistiski rīkojas. Paldies, kolēģi Gireks, tagad kolēģis Krāmers, pusotru minūtu. Paldies, priekšēd pateicos arī kolēģiem Gerbrandī par cītīgo darbu, daudz ko, kas rakstīts zīmēs, var atbalstīt. Mums ir arī pašiem sev nedaudz jāsapurina, jāpārvar barjeras, kas vēl pastāv attiecībā uz resursu apmaiņu. Daudz kas no šeit sacītā tomēr nav gluži adekvāts. Jā, uh, eh, vāra cena nepieaug tādēļ, ka ir mazāk vara. Un akcija Nobel e, peļņa arī nemazinās, tāpēc, ka ir um, e, mazāk resursu, bet tādēļ, ka mēs drukājam naudu un uh, cilvēki meklē, kur ieguldīt līdzekļus, un viņi ieguld tos izēvielās, spekulē ar tām, tādēļ auga izēvielu cenas, nevis tādēļ, ka izēvielas samazinās e, ar uh, jāanalizē tomēr rūpīgāk e, cēloņi. Divas lietas es uzskatu par e, kļūdainām ziņojumā. Viens ir prasība ekodizaina direktīvu paplašināt tā pielietošanu. Es domāju, ka labākie risinājumi ir jāmeklē konkurence savstarpējā, bet mēs nedrīkstam ekodiktātu radīt. Un Eiropā, kurā izaugsmi ir pārtraukta un kurai gadams jauns e, krīzes, mēs nedrīkstam prasīt jaunus nodokļus. Paldies, paldies, kolēģi Krāmer, vai jūs atļausiet zilās kartīts jautājumu no kolēģa Zēbera? Lūdzu. Paldies priekšēd. Kolēģi Krāmer, jūs sacījāt, ka mēs drukājam pa daudz naudu, tādēļ cenas pieaug. Mēs zinām, kā ASV uh, e, centrālā banka ir drukājis naudu uh, trīs eh, posmos un arī Eiropas centrālā banka. Uh, tomēr vai jūs, Kramerkungs, varat sacīt, ka Eiropas centrālā banka pa daudz eiras drukā? Kramerkungs, to, tas ir politiskā vērtējuma jautājums. Tas gan nav saistīts ar šo debatu, bet jautājums izskanēja, tādēļ man tas jāatbild. Uh, decembrī un februārī biljonu eiro drukā Eiropas centrālā banka, lai likviditātes uh, trūkumu Eiropā uh, um, risināt šo problēmu. Tātad mēs, acim redzot, mēs no, novēršamies no uh, naudas stabilitātes politikas. Un tas arī sāsina uh, um, izēvielu cenu Eh, problēma. Šeit spekulatīvi darījumi notiek, un tas arī sadārdzina izēvielas. Paldies, Kramerkungs! Tagad vārds Hasī kundzei divar pus minūtes. Godātie kolēģi! Sirsnīgs paldies eh, Gerbrandī kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Resursa efektīva Eiropa un resursa izmantošana slab, uzlabošana noteikti var nodrošināt eh, mūsu labklājību jo dabas resursi šobrīd kļūst arvien mazāk. Ir tikai un vienīgi apsveicam, ka Potočņika kungs, vidas komisārs, ir pieskāries šai lietai, un, protams, ka komisāra teiktais un arī darbība ir apsveicami. Mazāk apsveicams ir tas, ka no komisijas divu gadu laikā nav nācis nekas konkrēts priekšlikuma veidā, ko tad konkrēti darīt. Piemēram, kaut vai tas, ka metālu metālu dažādu sakausējumu atšķiršana viena no otru otraizējā pārstrādē varētu būt uzlabota un noteikti, ka to vajadzētu Eiropas Savienībā sakoordinēt, tad tas darbotos labāk. Uh, Vides komitejas atzinumā būtiskākā prasība ir tāda, ka vajag izveidot skaidrs un izmērāms indikators, kā arī katrai nozarei skaidrs mērķis. Mēs visi esam iemācījušies, ka, ja mēs vēlamies kaut ko panākt, ir nepieciešams skaidri mērķi, kur sasniegšanu var arī izmantot, izmērīt atvainojos, lai tās nebūtu tikai tukšas runas. Ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt eh, neskartos dabas apgabals, un nepietiek tikai ar to, ka mēs eh, samazinām ražošanu, ka mēs samazinām vienai un tai pašai ražošanas vienībai nepieciešamos dabas resursus, ir nepieciešams saglabāt šos dabas resursus. Katrā ziņā ir nepieciešams kokdarbs un ļoti svarīgi ir efektivitātes palielināšana. Ir pretrunīgi tas, ka mēs ļoti daudz politiskā līmenī runājam par to, cik ārkārtīgi mēs iestājamies par reto metālu saglabāšanu, vienlaicīgi mēs šos metālus otraizējā pārstrādē izmantojam mazāk kā 1%. Piemēram, vienā tonnā elektroniskas atkritumu var būt vairāk dārgmetālu nekā vienā tonnā rūdas. Un, piemēram, tas pats attiecās uz to, ka 50 tonnās zelta rūdas ir mazāk zelta nekā 50 tonnās elektronikas atkrituma. To mēs redzam veselā virknē dažādās valst, valstus, valstu, un tagad ir tik ārkārtīgi daudz dažādu dažādu raktuvi, ka drīz jau zemes izskatīsies kā siers. Mēs runājam par to, kad ir jāsamazina izmeši, un tomēr mēs neko konkrēti tam nedarām. Viss, ko mēs varam izdarīt resursu efektivitātē, arī samazina dažādas, dažādas aptradnes un raktuves. Paldies, Hasī, un tagad eh, Rosbachs kundzei pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Pēdējā laikā Eiropas parlaments ir pieņēmis veselu virkni rezolūciju, lai efektiviz, efektivizētu resursu izmantošanu rietumu pasaulē, lai samazinātu izmešus. Tas, ka mēs runājam par adekvātām iniciatīvām, kas Eiropu virzīt uz ilgtspējīgāku ceļu, tas nodrošināt arī labāku resursu izmantošanu. Bet kāpēc tad Eiropas Savienībai būtu jānolēm to un tas, kādā veidā Savienības dalība valstis labāk izmanto resursus? Tas, ka šobrīd ir paredzēts noteikt Eiropas Savienības līmeņa nodokli atkritumiem, es uzskatu, ka tam ir jātiek nolemtam nacionālā līmenī un ne ES līmenī. Tam ir jābūt piemērotam vietējiem, reģionālam un nacionālam līmenim. Eiropas Savienībai tur sakāmā nav. Vienlaicīgi Eiropas Savienībai vajadzētu nākt klajā ar atbalsta mehānismiem. To es atbalstu, un tomēr balsošu pret šo ziņojumu, jo tas ir pret manai pārliecībai. Ziņojumā tomēr ir ļoti labas lietas, piemēram, paraugu prakses apmaiņa, zinātnisku savākto datu apmaiņa, resursu efektīvas ekonomikas veicināšana. Es atbalstu šos ziņoju, ziņojumā ietvertos momentus un tomēr apturēšos balsot. Es uzskatu, ka ir jābūt eh, patreizējā regulā, regulācijas aizslaucīšanai. Es e, neuzskatu, ka Eiropas Savienībā plastmasas atkritumi būtu jāeksportē uz trešajām valstīm. Mums tas ir jāpārstrādā šeit, jo tas radīs jaunas darba vietas un samazinās atkritumus trešajās valstīs. Paldies! Paldies, Rosbach kundze! Un tagad Imbrasav kungs. Paldies, kolēģi! lai atrisinātu steidzamas problēmas bezdarbs, publisko finanšu deficīts un tā tālāk. Mums jāparūpējas par resursu efektīvo izmantošanu. Jau pareizi izteicās par sekundāro izēvielu izmantošanu, par um, atkritumu skaita mazināšanu tas viss eh, ir ļoti pareizas idejas, eh, ilgtspējīga eh, saimniekošana, aps, resursu apsaimniekošana, atkritumu šķirošana. Tas viss var mums palīdzēt un nu, Un uh, tas palīdzētu arī uh, izvest um, Eiropu beidzot no šīs krīzes, tātad palīdzētu gan ekonomiski, gan politiski. Tātad resursi jāizmanto ņemot vērā mūsu planētas kapacitāte. Paldies. Paldies, uh, Imbrasas kungs. Un uh, turpinās um, Vērtmanis kundze. Paldies. Um, Mēs redzam, izējot no šie brīža situācijas, ka nepieciešama ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīgas darba vietas var radīt uh, pareizi, izmantojot resursus ekonomikā. Mums jāpadomā par sektoriem, par kuriem nav daudz vēl domāts. Piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums, uh, pārtikas daudzums, kas viņam nepieciešams, mežsaimniecība, meža resursi. Es uh, piekrītu kolēģiem, kas runāja par resursu otrreizēju izmantošanu. Šeit nepieciešama kontrola, caurskatāmība un uh, pilsoņu informēšana. Pilsoņi gatavi aktīvi piedalīties Arī eh, politiķi nacionālā un eh, reģiona līmenī būtu gatavi, tā tad viņam jāsāk aktīvi rīkoties. Paldies, paldies, un turpinās um, kolēģis Franko. Paldies, priekšsēdētā kungs. Paldies arī kolēģim par ziņojumu. Es to atbalstīšu ar prieku. Jūs zināt, ka mūsu ekonomika un rūpniecība Eiropa ir atkarīga no Uh, primārajām izēvielām, kuru cenas kļūst aizvien nestabilākas. Uh, vispār stabilitāte uh, pasaulē nav tāda, mm, kādu varētu vēlēties. Ķīnas strauja attīstība rada mm, savas problēmas. Un, uh, šajā situācijā mums īpaši jāuzsver um, inovācijas un otrreizē izmantošana. Mums ir nepieciešams uh, pagarināt uh, produktu aprites ciklu, jāpadomā par atkritumu šķirošanu un atkritumu apsaimniekošanu. Šādi mēs uh, iesim ilgtspējīgas uh, attīstības virzienā, kuras kapacitātes bieži tiek novērtētas pārāk zemu. Mežsaimniecības resursi, uh, kas mums ir, uh, tie ir būvniecības resursi, tie ir enerģētiskie resursi. Un šeit mums vajadzētu kļūt proaktīvākiem, lai atgrieztos uz izaugsmes ceļa. Mūsu produktiem jākļūst innovatīviem un ilgtspējīgiem. Patērētājiem arī jāuzņemas uh, sava atbildības daļa. Es vēlos, lai mēs uh, informētu, detalizēti informētu patērētājus uh, par uh, produktu enerģētisko vērtību, piemēram, arī par pārdodot dzeramu ūdeni, jāinformē, cik uh, vērtīgs uh, resurs ir um, ūdens. Paldies, tad kolēģis Klutaši. Paldies. E, pēdējo 12 gadu gaitā mēs esam redzējuši resursu cēnu strauju pieaugumu pasaulē, un šo cēnu Eh, svārstība, kas rada pamatu bažām. 2010. gadā miljoniem cilvēku e, nokļuva nabadzībā lielās e, pārtikas un resursu cenu pieauguma dēļ. Tas ir saistīts arī ar spekulācijām. Eiropas Savienībai jāstrādā pie globālas sistēmas izveida, globālo resursu efektīvākai izmantošanai Eh, jātiecas arī uz taisnīgāku tirdzniecības sistēmu PTO ietveros. Muitas un nemuitas tirdzniecības ierobežojumi ir jāmazina, resursi ir jāizmanto efektīvāk. Spekulācijas ar izēvielām tieši skār miljoniem cilvēku dzīvi, uh, tās noved pie bāda, un šī praksa ir jāizliedz. Paldies, kolēģi Kutaš, un tagad runās kolēģi Manneri vienu minūti. Paldies, godātais priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Sākotnē es vēlētos pateikties Grabrandī kungam par lielisko atzinumu, un es lielā daļā daļu viņa viedokli. Man lielā mērā priecē arī tas, ka šajā atzinumā runa iet par atkārtot izmantošanu un uh, un eh, arī atkārtot izmantošanu. Jo projām ir valstis, kurās simtprocentīgi no mājasainiecību atkritumiem nonāk izgāstuvēs. Ja mēs vēlamies Eiropas Savienības līmenī kaut ko darīt, tad daudz kas ir darāms. Vēl es vēlētos runāt par pārtiks atkritumiem, par to, ka ir tik ārkārtīgi daudz resursu efektivitātei darāmā un mājasaimniecības, tieksim, pārtiks atkritums var izmantot fermās. Es vēlētos varbūt eh, runāt par atjaunīgo dabas resursu adekvātu izmantošanu, proti mežu izmantošanu. Kāda ir mežu izmantošana, kāda ir mežu un koku produktu izmantošana un ražošana, tas ir ārkārtīgi svarīgi un arī atkārtot izmantošana. Paldies, kolēģi Manner, un tagad divas minūtes runās kolēģis Būtikofers. Paldies, priekšsēd, komisār, referentkungs, darbie kolēģi. Sirsnīgs paldies kolēģim Herbrandī par šo ziņojumu. Šīs diskusijas vēstījumam vajadzētu būt tādam gan sabiedrībai, gan ekonomikai, gan dalībvalstīm Eh, ir laba kooperācija starp komisiju īpaši Potočņikungu un šo parlamentu resursu efektivitātes ziņā. Manuprāt, mēs visi sen zinām izšķirošos faktus. Mēs zinām, ka Eiropai eh, atkarība no resursu importiem arvien pieaug un tā ir relatīvi augstāka nekā citiem pasaules reģioniem mūsu tautsaimniecība iegūtu no tā, ja mēs resursu efektivitāti uzlabotu komisija, ir dažādas aprēķinas prezentējis, ka mēs varētu razvīt, eh, radīt līdz pat 3 miljoniem jaunu darbu vietu, ja mēs resursu efektivitāti eh, nopietni uztvērtu. Izšķirošais ir jautājums, vai mēs arī rīkosimies pamatoties uz šo zināšanu. Un te ir pavisam savādāk. Komisija, parlaments, dalībvalsts, ekonomika, tiem visiem ir jāsadarbojas kopīgo interešu vārdā, bet līdz šim ar to pieklibo, būsim godīgi. Es nezinu, vai šis uzskaitījums ir nepilnīgs, bet līdz šim esmu atradis četras dalībvalsts, kurās puslīdz nopietni resursu efektivitātes plāna eksistē. Nīderlanda pieņēma uz tādu 2010. gadā, Austrija janvārī, tagad Vācija un pēdējā eh, martā Lielbritānija. Tikai viena dalībvalsts, proti Vācija, jebkad eh, ir diskutējis par šiem jautājumiem eh, valdības līmenī. Nu, tas nav diezko labi. Un arī dalībvalsts padomē nedarīja sev godu, bloķējot daļai komisijas ierosinājumus. Būsim ambiciozāki atkārtosim šo vēstījumu, ko es gribu pateikt skaidri. Uzdrīkstieties vai arī atbrīvojiet ceļu citiem. Paldies, kolēģi Butikofer, un tagad minūte runās kolēģi Jana Kudakisa. Paldies. Šobrīd caurmēr Eiropas pilsonis rada apmēram 6 tonnas atkritumu. Tas ir nepieņemami. Un es atbalstu pasākums, kas uh, ir vērsti uz labāku pārstrādi un atkārtot izmantošanu. Apvienotajā karalistē 40% no sadzīves atkarīgajiem atkritumiem tiek pārstrādāts salīdzinot ar 11% vēl nesenā pagātnē. Mēs varam no tā daudz ko mācīties. Šajā ziņojumā ir praktiski ieteikumi, piemēram, aizliegums uzglabāt uh, atkritumu zemē, apraktos. Dalībvalstīm ir jāievieš šādu atkritumu apglabāšanas nodoklis. Bet mums ir jāsaprot, kā ar nodokļiem mēs visas problēmas neatrisināsim. Uzskatu, ka līdzekļi ir jāpasaimnieko ekoloģiski pareizā veidā. Mums ir jāizvirza realistiski mērķi, pamazām virzoties prom no atkrituma apglabāšanas zemē, no izgāstuvēm, un ir daudz, kas jādara arī dalībvalstu līmenī. Janakudakis. Paldies Janakudakis kundzei. Tagad kolēģis uh, Šimanskī viena minūte. Priekšstādātāja kungs, es gribu vērst jūsu uzmanību uz uh, to, ka mēs runājam šeit par siltumnīcas efekta gāzu samazināšanu līdz 95 gadiem rēķinot uh, izmešus, kāda bija 1990. gadā. Protams, ka mērķis ir ļoti labs, bet šāds samazinājums ir grūti sasniedzams. Mans pārstāvētā valsts Polija ir daudz ko darījusi, lai CO2 izmešus samazinātu. Atsevišķo valstu centieni ir jāievēro. Runa iet par izaugsmi Eiropā. Un tādēļ mums jābūt ļoti piesardzīgiem ja mēs runājam par nākotnes mērķiem un nākotnes ietāpējumiem. Mēs nerīkstam būt naivi. To nevaram atļauties. Tās valsts, kas visvairāk CO2 izmešas rada, ir ASV, Ķīna un Indija, un viņi nesako mūsu mērķiem, kādi ir nosprausti. Paldies! Paldies tagad Gardīnī kundze divas minūtes. Sī, grācie, senjor prezidents. Jā, paldies, priekšsētāja kungs. Mums vajadzētu apvienot vidas aizsardzību ar ekonomikas izaugsmi. Protams, par to visi ir viensprāts visos līmeņos. Efektīvs resursu izmantojums ir pirmā prioritāte. Mūsu uzdevums ir garantēt attīstību, kas atbilst gan šā brīža paudas vajadzībām, bet vienlaikus arī neapdraud nākamās paudas iespējas apmierināt savas vajadzības. Esmu ap pārliecināti, ka šeit mēs runājam par jaunu veidu kultūras virzīšanu, bet nevajadzētu būt pārāk kategoriskiem. It īpaši tas ir vērojams komisijas nostājā daudz, kas tika jau pateikts. Manu, mani rada bažas, piemēram, darba ietekmes novērtējums uz vidi. Uh, nepietiekama makroekonomiskā analīze. Mēs varam tikai apgrūtināt jau tagad lielo nodokļu slogu, kas gūst uz Eiropas maksātāju pleciem. Tātad jārīkojas ir uzmanīgi. Es nedomāju, ka mēs varam teikt savam pilsoņiem, ka viņiem vajadzētu lietot mazāk dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielu. Interesanti ir drīzāk teikt, paskatīties uz to, ko Eiropas parlaments saka par pārtiks izniekošanu. Apmēram ceturtā daļa pārtiks tiek izmesta atkritumos, vajadzīga konstruktīvāka un realistiskāka pieeja. Mēs varam atbalstīt īpaši priekšlikumus par MVU jaunievedumiem un pētniecību. Mums ir jāiesaist arī ražotāji vajadzīgi skaidri un uzticami rādītāji resursu izvērtējums ir jāvērtē ne tikai ekonomiski, bet arī zinātniski. Jāpārbauda visa situācija, un mēs nedrīkstam virzīties uz priekšu pārāk ātri. Kolēģin Gardīnī. Gardīnī kundze. Vai jūs pieņemsiet Butikofer kunga jautājumu? Jā, Betikofer kungs, lūdzu. Priekšstādātāja kungs, kolēģis kundze. Nu, lai es tikai to visu saprastu. Ja komisija piedāvā darba nodokļus samazināt un to aizvietotu resursu nodoklis, kādā ziņā tad eh, apgrotinājums pilsoņiem pieaugtu, to es nesapratu. Un otrs jautājums Ja fakts ir tas, ka darba produktivitāte ir daudz ātrāk pieaugusi ne tā resursu efektivitāte, kādēļ mēs kavējam mūsu, mūsu rūpniecību tā vietā, lai veicinātu resursu efektivitāti. Paldies, tagad Gardīnī kundze. Es domāju, ka runājot par nodokļiem, mēs vēl neesam pieredzējuši, ka nodoklis, viens nodoklis izskaust citu. Esmu par subsidiarietāti. Šā brīža nodokļu uzlikšana ir dalībvalstu ziņā. Nedomāju, ka, atkārtoju, nedomāju, ka eh, šeit ir runa par drīzāk par kultu, jaunas kultūras veicināšanu, es domāju. Šobrīd arguments ir ļoti plašs, un mēs jau redzam, ka cenšoties tikt uz priekšā pārāk ātri, arī ar dažiem pozitīviem virzieniem īsos termiņos mēs esam radījuši sev tikai liekas, daudzas liekas problēmas. Paldies, Gardīnī kundzei. Nākošais runātais kolēģis Grote, divas minūtes. Paldies, priekšsēdē kungs, komisāra kungs, referenti, kungs, ēnu referenti. Nu, garā gribas, bet miesā esam vāji ja mēs runājam par resursu taupīšanu. Visi vēlas doties pareizajā virzienā, bet kā mēs tur nonāksim? Brīvprātīgi pasākumi, mēs to vienmēr redzējām gan autorūpniecībā, gan citās uh, nozareis vienkārši izgāžas. Resursu izmantošanas efektivitāte un izturēšanās pret resursiem tā ir ārpolitika, veselības politika, vidas politika, ekonomiskā politika un lauksaimniecības politika. Tās kā ir pilnīgi viss jums. Uh, Un es varu teikt tikai to paraugoties uz padomi, tukšas solu rindas. Brīnos par to, ka padomi nav klāt, bet nu varbūt ilgāk mēs eh, diskutējam. Bet eh, jūs nokavējat eh, ļu, diskusijas par ļoti, ļoti, ļoti labu ziņojumu, ko sastādīs Gebrandīkungs. Par šo jautājumu runāsim vēl ilgi, un šis jautājums būs izšķirošais lai zinātu, vai nākotnē mēs labklājībā dzīvosim Eiropā un kāda būs mūsu vide Eiropā. Un šeit mēs runājam par instrumentiem. Ārēju izmaksu internalizācija. Mēs nevarēsim apiet šo jautājumu, šim jautājumam būs jātiek pielietotam. Kas piesārņo ūdeni un gaisu tam jāmaksā? Šodien mēs maksājam to caur veselības apdrošināšanu vai citām jomām. To mēs maksājam ar mūsu nodokļiem, Gardīnī kundze. Un to mums jāsaprot, un jābūt drosmīgiem, un tas jāpasaka, jo tikai tā mēs varēsim ar nākotnes izaicinājumiem saskarties. Iedzīvotāju skaits pasaulē pieaug, Eiropā nē, mēs nākotnē būsim vēl mazāki. Milzīgi izaicinājumi tie ir. Un tādēļ uh, Gebrandīkunga ziņojums ir ārkārtīgi labs, lai uh, pārdomāt par jaunām politikām. Arī komisija mums jādomā dzīves ciklos, ne tikai to, kas tieši tagad ir saražots, bet paraudzīsimies uz rūpnīcu, kur automobīli saražo, vai tā strādā resursa efektīvi. Jāskatās viss cikls un ne tikai jāpaliek pie status quo, jo visādi citādi mēs par to maksāsim dārgi, dārgi, ļoti dārgi. Paldies, paldies Grotis kungam! Nākošais runātājs Zanonīkungs vien minūte. Paldies par ziņojumu, tas ir ļoti labi sastādīts. Runāt par resursu efektīvu izmantošanu pārējus to ir nepieciešama un neizbēgama. Nākamajos gados iedzīvotājs skaits uz zemeslodes sasniegs 9 miljārdus. Kā komisija norādīja, šā brīža resursu izmantojuma tempi ir tādi, ka 2050. gadā būs vajadzīgs divas planētas, lai uztit, uzturētu visus šos cilvēkus. Ir vajadzīgs uzlabot resursu izmantojumu. Tātad ir nepieciešams rīkoties ekonomikas līmenī. Ir jā, jānovērš visi pārstrādes šķēršļi un jāparēdz ekonomiski stimuli, kas veicinātu efektīvas tehnoloģijas jāatsakās no izgāstuvēm un jāatsakās arī no pārstrādājumu atkritumu sadedzināšanas. Tikai tā mēs varam izmantot resursus pilnībā. Un tad mēs samazinām CO2 izmešus un saudzējam ūdeni un zemi. Ir vajadzīgi leģislatīvie priešlikumi, lai resursi tiktu izmantot pilnīgāk. Paldies kolēģiem Zanonī kungam. Nākošais runātājs Šumanska kungs vienu minūti lūdzu. Priekšsēdētāja kungs izsvērta, izaivielu politika balstās uz trīs pīlāriem - efektivitāte, otrreizēja pārstrāde un pašu resursu efektīva izmantošana. Diemžēl Šis līdzsvars neatspoguļojas ziņojumā, par kuru diskutējam. Ziņojumā vairāk ir runa par efektivitāti, bet ja mēs runājam par Eiropas Savienības eh, izēvielu politiku, tad jāpielieto nodokļu politika, jāievieš eh, īpaši nodokļi ne tikai uz eh, izēvielām, bet vispār PVN sistēma pilnībā jāmaina. Protams, ka tas negatīvi eh, varētu ietekmēt arī eh, Eiropas eh, ražošanu un ekonomiku. Papildus nodoklis izēvielām un izēju materiāliem mūsu skatījumā nav akceptējams. Mums jāmeklē citi ceļi. Ziņojums neatbilst manas politiskās grupas priekšstatiem par ekonomiku, tādēļ nevaram to atbalstīt. Paldies Šemanska kungam. Nākošais runātāja divas minūtes - Hübners kundze. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribu pateikties referentam par izsvērto ziņojumu un gribu pievērsties eh, dažiem punktiem un paskaidrot, kādēļ iesniedz dažus grozījumus. Es domāju, ka mēs varam labāk izmantot mūsu resursus. Mūsu centieniem jābūt vērstiem uz to, lai mēs ekonomiski varētu mm, vēl plašāk attīstīties. Protams, ir nepieciešama arī zaļā ekonomika, bet krīzes laikā mēs nevaram papildus administratīvās izmaksas uzlikt ražotāju pleciem. Ja mēs, piemēram, aizliedzam atkritumus, atkritumu uh, izgāstuvēs uzglabāt, tad mums jāpadomā par to, vai uh, mēs nevarētu kaut kā savādāk izēvielas e izmantot, ko varam no tā gūt. Un krīzes laiks nav tas labākais laiks, lai ieviestu papildus nodokļus. Tādēļ es esmu par to, lai šādu nodokli mēs ieviestu vēlāk. Tagad runājot par dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielām, tad būs sarežģīti visu lauksaimniecību pārorientēt. Bez tam es domāju, ka reālās tehniskās iespējas ir noteikti jāievēro un uh, mēs nespēsim samazināt atkritumu daudzumu tā, kā tiek prasīts uh, šajā ziņojumā. Pēc tam vēl pāris citu punktu. Informācija uh, gal patērētājām ir nepieciešama, bet tai jābūt vienkāršai un saprotamai. Manā uh, skatījumā šeit ir noz, labas piezīmes uh, un uh, nozīmīgi punkti ziņojumā, bet uh, pietrūkst um, sasaistas ar krīzi, kāda tagad ir Eiropā, un to mēs nedrīkstam uh, izlaist uh, no mūsu redzes viedokļa. Jāskatās, kā mēs varam gan mūsu, gan nākotnes paudzei radīt darba vietas. Paldies! Paldies, Hībners kundzei! Nākošā runātāja Ulfskogas kundze pusotru minūti. Tak, Paldies, priekšsēdētāja kungs! resursu izmantošanas efektivitāte ir saistīta ar to, ka no mazāk resursiem jāiegūst vairāk. Nepieciešama izaugsme, nepieciešamas ilgspējīgas darbvietas, kas piemērotas klimatam un arī videi. Līdz ar to tas ir konkurences faktors. Šajā ziņojumā mēs runājam pārsvarā par to, ka uzsvars jāliek uz inovāciju un pētniecību. Tāpat arī tiek uzsvērts, ka, piemēram, jāpārtrauc atbalstīt videi kaitīgas rūpniecības nozares. Tā ir laba doma un tā ir laba iespēja, lai mainītu kursu, lai um, investīcijas pieaugt, lai radītu darba vietas. Parlamenta stratēģija nosaka arī ļoti skaidri to, ka efektīva resursa izmantošana ir saistīta ar apgāda drošumu. Mēs esam atkarīgi no metālu, un minerālu piegādēm, un ja mēs, piemēram, urbāno eh, materiālu izmantošanu attīstītu, tad tas dot mums arī jaunas iespējas, un tā būtu pie jaunām izaivielām. Tas savukārt nozīmē, ka resursi tikt pārvaldīt efektīvāk un ka mēs ļoti gudri izmantotu mūsu resursus. Tādēļ šis ziņojums ir nozīmīgs ieguldījums nākošām diskusijām un mūsu darbībām. No otras puses ir tā, ka nodokļu sloga pārlikšana no darba uz vidi, uz vidas nodokļiem, par to vēl jādiskutē. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Gerlingas kundze, viena minūte. Last year my... Paldies! Priecājos gan par uh, komisijas piedāvāto, gan arī padomu secinājumiem par resursu efektivitāti. Lielā mēs atbalstījām šo ziņojumu, neraugoties uz virkni iniciatīvu, kas nāca no vidas komitejām, ko nevarējām atbalstīt. Gribu novērtēt referenta labo darbu. Uh, Tomēr, manuprāt, šeit tomēr šis ziņojumā piedāvātais katalogs nav pilnīgs, izsmeļošs un netiek arī piedāvāta stratēģija. Daudzi sektori vai daudzas jomas, piemēram, vides nodoklis, vai uzskats, ka lauksaimniecībai ir tikai negatīvs efekts un tāpat trūkstošās definīcijas un neskaidrības vides subsīdiju jomā, tie ir tikai nedaudzi trūkumi šajā ziņojumā. Konservatīvo delegācija balsos atturoties. Paldies! Kurholas kundze lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji! Mēs, tā kā šeit ir teikts, Mūsu priekšā ir lieli uzdevumi, kas saistās ar dabas resursiem. Būs nepieciešams ilgtspējīgs, ilgtspējīga plānošana, un komisija pareizi norāda, ka re, resursi ir jāizmanto efektīvi. Tas būtu saskaņā arī ar stratēģiju Eiropa 2020. Ir nepieciešams atrast ilgtspējīgu risinājumu un Eiropas loma ir ļoti būtiska šajā kontekstā, jo spēles ir arī Eiropas konkurētspēja, Eiropas Savienības konkurētspēja. Mēs cenšamies, lai uzlabot konkurētspēju, ierobežot oglekļa dioksīdu izmešu apjomu, un mums ir jācenšas resursus neizšķiest veltīgi. Manuprāt, nav vajadzīgas jaunas likumdošanas iniciatīvas, pietiktu ar to, ka tiktu īstenoti pieņemtie likumi, jo mēs zinām, kādi draudi ir videi, vairāk dažādi noteikumi savstarpēji daļēji pārklājas. Es negribēju jūs pārtraukt, saka priekšādātājs, bet jums jārunā mazliet lēnāk. Päätöslauselma. Es uzskatu arī, ka šis ziņojums ir tāds ar pārāk plašu aptvērumu. Praktisko priekšlikumu nav, jo ir jāņem vērā arī atšķirīgie apstākļi dažādos reģionos. Sadedzināšana nav tikai negatīvi vērtējama, ar to ir iespējams arī iegūt enerģiju arī nodokļi vides jomā nevienmēr, nebūt ne visas dalībvalstis sajūsminās. Gribu teikt paldies Florence kungam par viņa darbu kā ēnu referentam. Paldies! Paldies, Korholas kundze! Jūs, jums pat vēl palika runāšanas laiks. Ja jūs gribat, lai visi jūs varētu saprast, lūdzu, nelasiet no lapas. Un tāpat es vēlreiz atgādinu, ja jums ir teksts, ko jūs gribat lasīt, lūdzu, iepriekš iedodiet to tulkiem, lai viņiem ir vieglāk. Kolēģis Lēnens, pusotra minūte. Pal, priekšādētāja kungs. Tas tā tāda ļoti nelāga tradīcija, ka šeit tiek lasīti teksti vienu vai pusotru minūti, bet es izmantošu laiku un runāšu par tēmu. Komisāra kungs, jūs runājāt par šo ceļvedi, uh, kas būs tāds ļoti nozīmīgs transformācijas plāns, kurā ir nepieciešams iesaistīt pilnīgi visus, visos līmeņos. Eiropai ir Briselē jāizveido resursu efektivitātes plānošanas platforma, uh, un ietekmei vajadzētu būt līdz pat eh, nomaļajiem reģioniem, vai tam ir jau plāns izstrādāts. Butikofer kungs runāja par resursu efektivitātes plāniem, cik tālu ar tiem mēs esam tikuši. Un arī plāni uh, attiecībā uz enerģētiku. Uh, būs nepieciešami no dalību valstīm, un vēl būs vajadzīgi arī citi resursi, finanšu. Tad šeit ir runa arī ziņojumā par um, videi kaitīgu subsīdiju likvidēšanu. Šeit būs jāiesaist ne tikai finanšu ministri, būs vajadzīgi biznesa modeļi, kas neveicinātu uh, resursu izšķiešanu, un te būs jāiesaist dažādu resoru atbildīgie ministri. Paldies, paldies, kolēģi Leinen, eh, zilā kartiņa, deputāte Merkisa, lūdzu atbildēsiet, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Kolēģi Leinen, jūs runājāt par jauniem biznesa modeļiem un sacījāt, ka ne tikai tehnoloģijas būs svarīgas, bet būs vajadzīgi jauni biznesa modeļu vai līzinga modeli. Arī varat iedomāties, ka runa ir par tādu kā nomu, nevis pirkšanu. Un šajā gadījumā uh, apritī vai varētu to veicināt arī uh, neizmantojot tikai pārdošanu, bet arī šo līzingu. Atbildi, jā, tiešām pašreizējais biznesa modelis paredz resursus izlietot un citi starpā arī izšķiest, un produkts nonāk pie patērētāja un kaut kad nonāk arī uh, atkritumos. Ir vajadzīgs biznesa modelis tāds, kurā ražotājs ir atbildīgs, sākot no ražošanas līdz pat atkārtotai pārstrādei. Un tad jādomā būs arī jauns produktu dizains un citādi sadalīsies atbildība par produktu otrreizēju pārstrādi. Šajā virzienā mums jāiet uz priekšu. Paldies vēlreiz, kolēģi Leinen, klāsas kundze, divas minūtes. Paldies, priekšēdētāji, godātie kolēģi. Mēs varam visu kaut ko mēģināt izdomāt vai mēģināt iedomāties, bet cilvēku skaits pasaulē palielinās, enerģētika, zeme, ūdens un citi resursi, to mēs arvien vairāk izjūtam to, ka tie var pietrūkt. Ir jāraugās, eh, jāskata visa problemātika dzīves ciklu kontekstā, jāveicina otrreizēja pārstrāde un pavisam savādāk jāorganizē atkritumu apsaimniekošana, jāpiemēro, jāizturās pret resursiem saudzīgāk un vienlaikus ir jāveicina izaugsma un darba vietu veidošana, bet šajā stratēģijā tomēr ir jābūt saskanībai, eh, saudzīgi izturoties pret resursiem, to nav iespējams uh, apvienot vai saskaņot ar prasību atstāt um, lauksaimniecībā izmantojamās zemes atmatā vai un līdzīgām prasībām. Ilgtspējīga lauksaimniecība Eiropā sniedz lielu ieguldījumu šo uzdevumu risināšanā, kas 21. gadsimtā ir mūsu priekšā lauksaimniecība. Pateicoties lauksaimniecībai, mēs apgādājam pasauli ar pārtiku un tiek attīstīta un saglabāta kultūras ainava un biodiversitāte visiem šiem plāniem ir jābūt saskaņā ar to, kas labs jau ir panākts. Un te nekādā gadījumā neredze, nelīdzēs pam, papildus prasības par jauniem aprēķiniem. Un arī darba spēka resursi ir jāizmanto daudz saprātīgāk un saudzīgāk, izmantojot arvien jaunus un jaunus kritērijus, uh, Eh, tas noved tikai pie papildus birokrātijas un ar efektivitāti tam nav nekāda sakara. Nevajadzētu mums iedomāties, ka mēs varam kaut kā definēt efektīvu ēšanu, jo labam steikam nekas nestāv klāt. Paldies, Kādenbachas kundze. Prezident, Herr Kommissar. Priekšstādāja kungs, komisāra kungs. EKR ir konservatīvo pārstāvi un uh, nemaz nesaprotu, kā tad jūs negribat saglabāt to, un to, kas ir uh, ļoti nozīmīgs - tīrs ūdens, tīra augsne, labāks kvalitātes gaiss. Es nemaz nesaprotu, kādēļ jūs nevarat atbalstīt šīs idejas. Un mūsu uzdevums ir uzņemties atbildību. Tā ir dubulta atbildība, tā ir paudze atbildība, tā paudze, kas tagad dzīvo, un arī atbildība par nākotnes paudzēm. Uh, Un to mēs varam izdarīt tikai tā, ka mēs enerģiju un izēvielas ļoti uh, rūpīgi un uzmanīgi izmantojam. Mēs redzam, ka šeit ir daudz un dažādas iespējas, un ne tikai tā, kā šodien virsrakstā ir rakstīts, ka mēs resursu ziņā efektīvu Eiropu gribam, bet arī uh, tādu, kas ir ilgspējīga, tādu mēs gribam. Un es galīgi nesaprotu šo panisko baiļu uh, sajūtu pirms nodokļiem. Nodokļi, nu vismaz vācu valodā, uh, uh, ietver arī vadību. Tātad ar nodokļiem es varu vadīt un um, izpildīt mūsu politisko uzdevumu, proti uzlabot uh, dzīves kvalitāti visos reģionos Eiropā. Un nodokļi ir instrumenti, kā es varu naudas līdzekļus tur izmantot, kur tie ir nepieciešami. Un šodien jau uh, mēs runājam par uh, piesārņotājs maksā principu. Tas ir ļoti būtisks faktors manā uh, ietverā. Un man liekas, ka mums ir jāsaka paldies par šo ziņojumu, paldies Gebrandī kungam un ceru, ka to atbalstīs plašs vairākums. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja uh, Jordan kundze. Paldies, priekšsētā kungs. Šoreiz mums ir apmēram 24,8% bezdarbnieku, un jautājums ir tāds, vai par to mums tagad ir jārunā. Bet šis fakts ir saistīts ar ekonomikas veselību. Ekonomikai ir vajadzīgi līdzekļi, pamatresursi un nosacījumi, kuros ir iespējama konkurence. Mēs neesam tik bagāti. Mums ir jāsaimnieko vēl efektīvāk. Bet kā? Nav mums iespēju ēst mazāk, braukt mazāk, pacelt nodokļus. Šādā veidā nav iespējams atrast risinājumu. Efektīva izaivielu un resursu izmantošana ir vienīgā izeja. Ir jaun, ir iespēja iespēja rūpniecības līmenī panākt uzlabojumus, un Eiropas parlaments jau par to ir runājis pagātnē un ir nācis klajā ar savu atzinumu, bet tagad šķiet mēs runājam tikai par taupības pasākumiem, bet mēs it kā pazūdam no mediju uzmanības loka. Bet tas arī nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir atdzīvināt ekonomiku, spērt soļus, pildīt solīto saskaņā ar visām prioritātēm un pamatnostādnēm. Mums ir jārada daudzgadu Eiropas budžets. Nepietiek ar to, ka mēs cilvēkiem sakām, vājš budžets ir labs budžets, mums ir labāk, vajadzīga labāka attīstības politika, un labi pasākumi jau ir ietverti šajā ziņojumā, piemēram, uh, labāka tiesību aktu īstenošana. Mums ir jāparāds arī standarti, pēc kuriem mēs mēram efektivitāti, un ir iespējas šeit daudz ko jaunināt. Nākošais Tanasesko. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dārgie kolēģi, kolēģis. Atbild uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem saskars mūsu sabiedrība un kas skar resursu efektīvu izmantošanu. Šī atbilde nav vienkārša un to nav viegli rast. Tādēļ vēlos pateikties referentam un arī ēnu referentiem par šo ziņojumu un viņu teikto. Būtiski ir zināt, ko gribam, kā sasniegt mērķus. Un tad mūsu nospraustie mērķi jāīsteno. Daudz kam jānotiek nacionālā līmenī. Nu, piemēram, runājot par atkritumu apsaimniekošanu pilsētās, atšķirības vēl ir ļoti lielas. Ir tādas dalība valstis, kur vairs nav uh, atkritumu izgāstuvis, piemēram, Vācija un Nīderlandi, un tajā pašā laikā ir arī valstis, kurās ir lielas atkritumu izgāstuvis, piemēram, Bulgārija, Rumānija. Tāpat arī valsts, kuras ir uh, jau uz pareizā ceļa, piemēram, Bēļģija un Zviedrija. Runājot par uh, Rumānijas valdības jaunajām prioritātēm, pie tām pieder arī atkrituma apsaimniekošanas jaunā stratēģija. Un jāzina, ka vietējās iestādes tām piekrīt nozīmīga loma gan akceptējot un skaidrojot uh, jaunās politiķas, gan arī uh, jauno stratēģiju formulēšana un īstenošana. Nozīmīgi ir, lai pilsoņi mūs atbalstītu. Aizvien vairāk cilvēki ir proaktīvi un domā par ilgspējīgu patēriņu. Paldies tagad Peterlis kungs. Podlago za dobro poročilo. Poročeval... Eiropas komisija ir jau atzīmējusi, ka ziņojumam ir labi pamati, un es gribētu atzinīgi novērtēt arī referenta paveikto. Ir skaidrs, ka ka mēs vienmēr varam būt iedarbīgi, efektīvāki resursu izmantošanā, un bez efektivitātes nav iespējama ilgtspējīga attīstība. Ir vajadzīgs iekļaujošs uz projektiem balstīts pieejams, kas iekļaut gan likumdevējs, gan ražotājs, gan pilsonisko sabiedrību. Es vēlētos aicināt arī veidot jaunu radītāju sistēmu, efektīvai resursu lietošanai, pēc kuras mēs novērtētu, kāds progress ir panākts. Atzinīgi vērtējams ir arī vērtējumi ir centieni iekļaut resursu efektīvu Eiropu plašākā kontekstā. Vajadzētu atteikties no kaitīgajām subsīdijām. Efektīvs resursu lietojums ir ne tikai atbildīgākā pieeja Eiropai, bet arī iespēja radīt jaunas darbvietas, tehnoloģijas un jaunas attīstības impulsus. Es atbalstu arī Eiropas otrreizējās pārstrādes tirgus uzlabošanu, kad mēs runājam par dzīvnieku izcelsmes olbaltumu vielām, tad nav jau runa tikai par to samazinājumu laukos, bet arī par veselības aizsardzību. Paldies! Paldies. Nākošais runātājs par Elo Rodrigas kungs. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšstādā kungs. Mēs jau redzējām, ka referents ir labi pastrādājis, to ir jāatzīmē pozitīvi. Un viņš rāda mums ceļu, pa kur mums ir jāiet un pa kur mēs jau ejam no šī parlamenta puses un arī no komisijas puses. Bet šai ceļā ir šķēršļi ar kuriem mums ir jātiek galā krīzes laikā. Mēs runājam par taupību, par subsidaritāti un par dažādu veidu ierobežojumiem. Bet jārunā skaidru valodu. Šajā ziņojumā ir pateikts, ka ir bijušas kļūdas, ir šķēršļi un ka ir labāki risinājumi, ar kuriem mēs varam panākt ilgspējīgu attīstību. Ja vien mēs labāk izmantojam resursus un nešķērdējam tos tā, kā mēs to esam darījuši līdz šim, uh, Tieši tāpēc prezidentūrai un komisāram jāsaka, ir, nu, die, mēs gribam Eiropā runāt vienotā balsī, bet mums ir arī vienoti jārīkojas. Ir jānosaka pareizie līdzekļi, lai izvairītos no cēļu paaugstināšanas un pārtiks krīzes. Arī PVN jomā ir, mēs nevaram runāt tikai par resurs, sekundāriem resursiem, un pārstrādi, otrreiziem resursiem, ir jādomā par darba tirgu, par algām, par kapitāla līdzekļiem. Jāatrod vienmēr ilgspējīgākais veids, kā saimniekot, ir vajadzīga aktivitāte, kompromisi un neatlaidība, lai pētniecība ļautu uzlabot, ar pētniecības palīdzību mums izdotos uzlabot situāciju veselības jomā un arī citur. Komisārkungs ir jādara vairāk. Paldies, Kelikungs! Vissvarīgākais Eiropai nākotnē ir palikt ekonomiski dzīvotspējīgai, konkurētspējīgai. Tas uzlabos pilsoņu dzīvi un padarīs mūs arī spēcīgākus pasaules mērogā. Mēs nevaram būt atkarīgi no resursu importa. Jāmēģina tikt vaļā no lielā atkrituma daudzuma, kas nāk no saimniecībām visplašākajā spektrā. Tad ir nosacījumi kas ļauj mums strādāt pie šī jautājuma. Es zinu to no savas, sko, no savas valsts, ka skolēniem patiek iemācīts, kā šķirot atkritumus. Arī studenti saprot, ka, ap, ka ir jāpatur klimata pārgrib, dot savu ieguldījumu un strādāt efektīvāk, rīkoties efektīvāk. Es zinu, ka šis ir plašs lauks un tajā ir Mums ir ļoti būtiski jāsamazina resursu patēriņš, lai nodrošinātu pārtikas piegādi un ekoloģisku saimniekošanu pēc iespējas labāk. Enerģijas efektivitāte ir būtiska, un pat ja cilvēkiem ir zināmas šaubas par dažu veidu enerģijas veidiem, piemēram, oglēm, tomēr ir jāatcerās, ka ir arī cita veida enerģijas veidi - gāze, bioenerģija, vējš un cita veida enerģija potenciāli enerģijas izmantojuma veidi. Svarīgi ir pētnieci, ar pētniecības palīdzību un programmu 2020 izma, maksimāli izmanto dabas līd, resursus, kas mums ir pieejami. Un jāpiemina arī tā saucamā zilā ekonomika. Pirms pāris gadu, pirms pāris nedēļām Briselē bija runa par to, kādu kāds ekonomikas potenciāls ir ūdenim, plūdmaiņu enerģijai, un plus, protams, ir jautājumi arī, kas ir saistīti ar pārtiku un pārtikas vielām. Paldies, Arsiņš kungs! Paldies, priekšsēdē kungs, cienītais komisāri, kolēģi! Ir daudzi runātāji pietiekušies šodien runāt un atbilst jūs, um, referent atbalsta jūsu ziņojumu. Tas ir pozitīvi vērtējams. Bet, ja mēs runājam par 16 tonām atkrit, 16 tonām resursu, ko pilsonis armēr izmanto 6 tonnas aiziet atkritumos, tas ir ārkārtīgi daudz. Uh, Mums ir jāuzdod jau jautājums, kāpēc? Mums ir milzīga ekonomiska krīze un ar mūsu mazajām algām un pensijām, vai mēs varam atļauties būt tik nesaimnieciski, ir jāpārtrauc izēvielu izmešana atkritumos, un tāpēc jūsu iniciatīva ir ļoti apsveicama, un es ceru, ka tā tiks apvienot arī ar saistošiem mērķiem. Paldies! Paldies! un kolēģis Pietikainen. Priekšsēdā kungs, ja mēs runājam par sabrukumu, mēs varbūt varam izdzīvot pat arī ar lielām ciešanām, bet ja mūsu visa resursu sistēma sabrūk, tad gan nekādas izējas nav, un tad, kā teikt, spēlīte ir beigusies. Un mēs tojamies šādai kataklizmai, un lai no tā izvairītos, manuprāt, komisijas priekšlikums par eh, efektīvu resursu izmantošanu Eiropā ir labs sākuma punkts, bet mums ir jāiet vēl tālāk. Ir vajadzīgas definīcijas par resursiem visās ekosistēmās, ir vajadzīgs uzlabot resursu efektivitāti, izaugsmas stratēģijas, rādītājs gan budžetā, gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalībvalstu līmenī. Uh, ir nepieciešams iekļaut arī obligātie izaug, iekļaut obligātos izaugsmas stratēģijas elementus, makroekonomiskus rādītājus, jātur, jāatsakās no vidē kaitīgām subsīdijām, kā arī jāparedz ekodizaina direktīva, kas paredzētu noteikumus par resursu izmantošanu, pārtiku, pārstrādi un resursu efektivitātes indeksu. Ir svarīgi tur iekļaut visus produktus. Es vēlētos aicināt komisiju būt drosmīgai un šeit rīkoties apņēmīgi. Un mēs, protams, par to varam vēl tālāk diskutēt. Kolēģi tāpā. Paldies. Tagad lūdzu kolēģis tā baidī. Paldies, priekšādētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Komisija ir izstrādājusi labu pamata dokumentu. Mēs gribam apsaimniekot resursus efektīvi, efektīvi pārstrādāt atkritumus efektīvā veidā un 2012. gads cita starpā ir gads, kas ir ļoti piemērots šai inici šādām iniciatīvām. Uh, ja mēs salīdzinām uh, to, kas notiek pie mums ar citām valstīm, piemēram, ar Izraēlu, redzams, ka tur ir panākts lielāks progress. Ūdens problēmas, kas uh, ir vērojams Izrēlā, iespējams apdraud arī mūs. Cita tēma ir atkārtota atkrituma pārstrāde. Arī ļoti svarīgs jautājums. Uh, Diemžēl pie mums Ungārijā daudz kas vēl ir darāms situācijas uzlabošanā. Līdz šim neko daudz neesam izdarījuši. Mums ir nepieciešama jauna sistēma un ļoti labi, ka Eiropas komisija šeit vēlas saistošu sistēmu. Paldies, Kukoviča kundze. Paldies, priekšēdētāji. godātais komisārkungs, godātie kolēģi, referenta kungs, ir izdarīts ļoti labs darbs, un esat tiešām daudz sasnieguši. Varētu uztvērt šo situāciju, mēs varētu sevi salīdzināt ar cilvēku, kas cieši no hroniskas slimības. Un vienam, kas nolemj eh, dzīvot veselīgāk, var uzlabot savu veselību, nodzīvot ilgu mūžu, bet tie, kas tam nav gatavi, eh, tiem ir atvēlēts īsāks laiks. Un šajā ziņojumā runa ir par vienlaikus eh, to, ka ir jāveicina nodarbinātība, gan daudz efektīvāk jāizmanto resursi. Un šādas iniciatīvas ir ļoti piemērotas tieši krīzes laikam, jo tas nav nekas jauns. Tad, kad visa ir ļoti daudz, tad cilvēkiem nav raksturīgi censties kaut ko radošu izdomāt. Mēs eh, visi tieši šajā laikā varam ļoti daudz izdarīt. Uh, attīstot jaunu šo vides politikas jomu un ļoti daudz izdarīt sabiedrības labā. Un Eiropa ir īstā vieta, kur uh, veikt pētījumus, kur izstrādāt jauninājumus, strādāt pie inovācijām. Mums ir labi attīstīti tirgi, un mēs varam izmantot savu ekonomiskos sasniegumus, un mēs varam būt neatkarīgi no citiem. Paldies! Sonika kungs. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšēdētāji. ekonomikā šobrīd valda krīze, resursu apjoms samazinās, tāpēc Eiropas Savienībai ir jārisina daudz jaunu svarīgu uzdevumu. Mums jādomā par to, kādi ir mūsu ieradumi, kā mēs lietojam resursus. Ja mēs gribam efektīvi tos izmantot, tad mēs ne tikai darbosimies vides labā, mums ir jāsamazina arī ekonomikas izmaksas. Ir vienlaikus jāizdara vairāk, izlietojot mazāk resursu, un tam ir vajadzīgs jauns modelis resursu apsaimniekošanā runājot par ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanu, tā ir iespējama tikai tad, ja resursi tiek izmantoti saudzīgi. Tad mēs varam uzlabot savu konkurētspēju un radīt jaunas darba vietas. Man ir liels prieks, ka šajā ziņojumā fokus ir likts tieši uz inovatīviem risinājumiem un ir uzskaitīti piemēri. Tas attiecas arī uz tirzniecību, bet manuprāt ar ambicio, ambiciozu plānu nepietiek tikai īstenojot labās ieceras praksē būs arī efekts. Manuprāt, līdzšinējie noteikumi ir jāizmanto, jāievieš, nevis jādomā par jauniem likumiem vai noteikumiem. Ja standarti tiek noteikti pārāk augsti, tas var izraisīt grūtības dažām dalību valstīm. Tās var nonākt lielās grūtībās un nespēs īstenot stratēģiju. Mūsu um, nākotne ir atkarīga no tā, kā mēs saimnie, apsaimniekosim resursus šodien. Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runās kolēģi Bašesku. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru... Paldies, priekšādātāji! Lai pārvarētu pašreizējo krīzi, Mums ir vajadzīgas jaunas attīstības un progresa iespējas. Plānam ir jābūt ambiciozam, lai nākotnē būtu iespējama izaugsme. Ir jāuzlabo arī mūsu dzīves kvalitāte. Bet šī prasība, ekonomiskās izaugsmes prasība, tā iet roku rokā tikai ar efektīvu resursu izmantošanu. Mēs zinām, ka minerālu resursi nav atjaunojami, bet arī zeme, gaiss un ūdens nav izmantojami neierobežoti. Mēs jau tagad lietojam vairāk, izmantojam vairāk nekā ir iespējams, lai varētu nodrošināt nākotnē resursus tāpēc otrreizēja pārstrāde un atkārtota pārstrāde, atkārtota izmantošana um, un patēriņa uh, ieražu maiņa ir ļoti būtiski. Nākamā runātāja. Priekšsēdētāja kungs. Pagājušo gadu laikā mēs saskārāmies ar dažādām krīzēm. Tās skaidri parādīja, kur ir problēmas un arī kur mums nav nepieciešamo resursu. Nu, padomāsim, piemēram, par recemju metāliem. To trūkums var radīt negatīvu sekas uz mūsu ekonomiku. Tas ir lielākais izaicinājums, ar kur saskarsimies nākotnē. Mēs nevaram radīt tikai kaut kādas jaunas iestādes, kas eh, tikai runātu par šo uh, jautājumu attīstības stratēģijas, kuras pēc tam netiktu īstenots. Mums ir nepieciešams konkrēts iniciatīvas un projekts. Esmu pārliecināta par to, ka šāda veida projekti un iniciatīvas mūs novadīs pie nospraustā mērķa. Ja mēs efektīvi un saudzējoši izmantosim resursus, tad mēs varam kļūt neatkarīgi no piegādātājiem un arī saglabāt mūsu pozīcijas. Paldies! Tā bija Jālžovetskas kundze. Paldies, priekšsētāji. Es vēlētos apsveikt kompromisu, kas ar šo ziņojumu ir panākts esībā ar resursu izmantošanu. Jācers, ka ir iespējams izaivielas apsaimniekot tā, lai neradītu apgrūtinājumu ražotājiem, bet attiecībā uz atkritumiem atzinīgi vērtēja mērķi labāk apstāties pārstrādāt atkritumus un efektīvāk gūt no tiem labumu. Vajag mums būt realistiskiem un labāk iznīcināt to, kas nav pārstrādājams. Tas ir daudz labāk nekā savākt un transportēt. Ir jāatrod arī jāērta šķirošana, kas būtu piemērota lietotājiem un veicinātu atkārtoto izmantošanu. sadedzinājumi būtu tikai neatkārtot nepārstrādājumie atkritumi. Ir vajadzīga izglītošana un vienprātība un prasīg, lielāks prasīgums no valsts un reģionu puses, jo lieta ir aktuāla mums visiem. Paldies! Paldies, priekšsēta kungs, komisāra kungs. Rūpnieciskās sabiedrībās tiek patērēt ļoti lieli enerģijas daudzumi un arī reti izrakteņi. Strateģiski runājot, mums ir jāņem vērā gan šā brīža paudžu, paudzes vajadzības, gan nākotnes paudžu vajadzības. Efektīvs līdzekļu un resursu izmantojums ir vitāls, bet vienlaikus mēs nevaram arī visu pakārtot tikai tirgumu un izdevīgumam. Efektivitāte nozīmē arī mūsu pat, ražošanas un patēriņu modeļu maiņu. Mēs nedrīkstam pārmērīgi izmantot neatjaunojamos resursus. Ir vajadzīga arī vietējas nozīmes ražošana, izmantojot transporta līdzekļus. Mēs nedrīkstam saimniekot tā, ka tas ir neilgtspējīgi. Paldies! Pat klimata pārmaiņu Bronkskungs skeptiķiem ir jāpieņem, ka līdzekļu izmantojums aug galvu reibinošos apmēros. Jāskatās arī uz cilvēku resursiem, uz cilvēku kvalitāti. Septītajā lapusē komisijas 2010. gada dokumentā Eiropa 2020 ir teikts, ka Eiropā ir daudz plusu, spēcīgo pušu, un mēs varam paļauties uz cilvēku radošumu. Tas, protams, ir brīnišķīgi, bet varbūt arī mazliet naivi, jo komisija iedomājas, ka būs kāda burvju podziņa, ko mēs nospiedīsim, un arī noziegumi viss izbeigsies. Bet vienā ziņā komisijai ir taisnība. Eiropiešu panākumi mākslā, zinātnē un citās jomās ir unikāli, bet ja Eiropā cilvēku skaits samazināsies, to vienmēr var aizstāt ar cilvēkiem no citām zemeslodes daļām. Paldies! Nākamais runātājs Lagines. Jūsu ziņojumu šo ziņojumu var summēt, apkopot dažos vārdos, mazāk tērēt, mazāk izmest atkritumos. Varētu arī runāt mazāk, bet būt draudzīgākiem pret cilvēkiem. Aplūkojot šo ziņojumu, tas drīzāk, skatoties šo ziņojumu, tas varētu drīzāk paralizēt nekā mobilizēt. Mēs skatāmies uz atkritumu kompostēšanu, apglabāšanu un 56. punktu un arī 57. punktu. Tie ir ļoti saprātīgi saistībā ar patērētāju vērīguma vairošanu, bet runājot par 52. punktu, tas nav tik piemērots sabiedrības izglītošanai. Un katrā ziņā vēl daudziem ir jāsaprot tas, ka jāpatērē mazāk un jāmet atkritumos mazāk. Paldies, Matuls kungs tagad. Efektīva resursu izmantošana, kā arī efektīva enerģijas izmantošana ir ļoti būtiski, lai attīstība Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam un arī tālākā laika sprīdī būtu efektīva un ilgtspējīga. Atjaunīgās enerģijas ir ļoti nozīmīgas, tās var aizstāt uh, Uh, daļa no fosīlā energonesēju saražotā enerģijas daudzuma. Mums ir jāizmanto viss potenciāls, kāds ir atjaunīgām enerģijām. Dabas gāze būs um, nozīmīga izmantošanā ES arī nākotnē. Bet domājam, ka arī e, jauna veida gāzes sadedzināšanas iekārtas un jauna veida gāzes izmantošana būs ļoti nozīmīga. Dažkārt ir nepieciešamas lielas investīcijas, lai enerģiju no kādas dalību valsts uh, aiztransportētu uz kādu citu, taču šo interesi un jaunās instra, infrastruktūras vajadzētu attīstīt un iesaistīt arī privātos nesējus. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Mikolāšeka kungs. Priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, kolēģi, kolēģis. Vēlos sveikt referentu. Darbs ir paveikts izcili labi. Ja turpināsim dzīvot kā līdz šim, neefektīvi izmantot dabas resursus, tad piedzīvosim sliktas beigas, it īpaši ar problēmām saskarsies viss nabadzīgākie iedzīvotāji, kā arī negatīvas sakas mūsu ekonomikai. Visi zin, ka Eiropā ir mazāk resursu un mums jāiztur staupīgi. Ekonomikas krīze nosaka to, ka Eiropa meklē jaunas ekonomiskās izaugsmas iespējas. Ir nepieciešama ekonomiski, sociāli un vides aspekti, kas būtu jauni. Ir nepieciešama tāda jauna vīzija. Paldies! Pēdējais runātājs ir Luhana kungs. Danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāja kungs. Efektīva Eiropa saistībā ar resursiem ir tāda, ka mums ir jāizmanto, mums ir vajadzīgi jauni patērētāju uzvedības modeļi un ir vajadzīga jauna pārvaldība mūsu patēriņa uzvedībā. Visa Eiropas enerģijas ainava ir jāpārveido. Pašvaldību un reģionālā līmenī ir jāinteresē dalībnieki pie šai jaunajā pieejā. Komisijai vajadzētu noteikt saistošus mērķus un šķe, eh, sliekšņus saistībā ar valsts pasūtījumiem enerģijas inf un infrastruktūras jomām. Tam būtu jābūt Eiropas stratēģijas daļai nākamajos gados. Laikam vairs nav runātāji, kas gribētu uzstāties. Tā, tā tas ir, tādēļ lūkšu uh, Patočnika kungu sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Thank you. First of all, I... Paldies. Šī ir pirmās īstenās plenārsēdes debats, kurās es piedalos. Uh, Es ļoti priecājos par šo iespēju. Ja man būtu jāatbild uz jūsu komentāriem, uz jūsu uzrunām par inovācijām, ūdens izmantošanu, kritērijiem, mērķiem, ekodizainu un tā tālāk, man vajadzētu ļoti daudz laika, jo tas, par ko mēs diskutējam, tas ir ļoti tādas eh, kompleksi jautājumi. Uh, bet kā vides komisāram es gribētu pievērsties dažiem jautājumiem, ko pieminējāt arī jūs. Un tie ir jautājumi, kas saistās ar ekonomiku un pašreizējo situāciju. Un daudz kas no tā ir īpaši uzsvērts Gerbrandija ziņojumā. 20. gadsimtā tika izmantots er, resursu ietilpīgs saimniekošanas modelis un arvien palielinājās e, ekonomikas atdeve, ražošanas apjoms, ekonomiskā izaugsme pieauga un resursu cenas šajā lielajā aktivitātes laikā salīdzinot uh, globālo um, situāciju cenas arvien krita. Un par resursu efektīvu saimniekošanu vispār nebija runa. Un šobrīd mēs mazliet esam tā kā tādā inerces situācijā, bet tomēr apzināmies, ka ir vajadzīgas pārmaiņas. Daudz, kas ziņojumā ir ļoti pareizi pateikt, jo 2020. gadā 3 miljārdi cilvēku būs nākuši klāt, kas dzīvos nabadzībā un viņiem nebūs pieejams. Tad trīs miljārdi cilvēku no nabadzības būs tikuši laukā un viņi dzīvos uh, vidusšķiras uh, līmenī. Un pēdējo desmit gadu laikā resursu cenas tur ar vien pieaug, un šī tendence jādomā turpmāko piecu gadu laikā arī tādā veidā turpināsies, un šeit arī valda ļoti liela cenu nestabilitāte. Tas ietekmē Eiropas biznesu. Uh, darba spēka ražīgums ir jāsalīdzina ar resursu ražīgumu. Tas ir jautājums, kas tiešām ir jārisina un kur slēpjas arī mūsu iespējas. Daudzējādā ziņā, gan enerģētikā, gan uh, resursu izēvielu ziņā situācija ir vērtējama kā kritiska. Varbūt ūdens zeme un citi resursi, kas arī ir, um, varētu tikt apdraudēti. Vēl netiek par to tik daudz, mēs, mēs vēl nerunājam, varbūt to pilnībā vēl neapzināmies, bet uh, šie jautājumi kļūs aktuālāki. Un ko mums darīt šajā krīzes laikā? Mums ir vajadzīga izaugsme, ir vajadzīgas darba vietas, Un kā sacīja Olli Rēns, pāris, pirms pāris dienām, ja, ja mums būtu tāds ideālais risinājums, tad mēs jau būtu viņu piemērojuši, bet mums nav, mums ir pacietīgi jāstrādā, jāizmanto tas, kur mēs esam priekšā citiem, mums ir talanti, mums ir zināšanu ekonomika, uh, Un otra joma - resursu efektivitāte iegūs arvien lielāku nozīmi, izmantojot mazāk eh, resursu, mazāk izēvielu, mazāk ūdens, pārstrādājot izēvielas otrais, tas viss uh, pozitīvi ietekmēs, optimizēs ekonomiku. Būtībā mēs runājam par ekonomisku. Finally, we talk at the same time about both issues. Ekonomiskā tāda noturība ir varbūt šeit atslēgas vārds. Jūs minējāt, jūs pare, ļoti pareizi teicāt, ka noteikumi jau mums ir, problēma ir tos ieviest un īstenot praksē. Arī šis Eiropas ekonomikas novērtējuma Eiropas ekonomikas politikas koordinācijas pusgads ir iespēja, kas ir jāizmanto aktīvāk. Vairāk no jums runāja par to, ka no nodokļiem nevajag baidīties no darba spēka, kur nodokļi ir visaugstākie globālajā līmenī, nodokļi būs jāpārvieto uz piemēram, uz atkritumu poligoniem. Tas jādomā būs efektīvāk. Un mēģinot atrast rezerves publiskajām valsts finansē, mums ir jāizmanto visas pieejamās iespējas. Arī 2011. gada marta padomas secinājumos ir pausta līdzīga attieksme. Mēs daudz strādājam ar šo ceļveža vai ceļa kartes ieviešanu, strādājam ar ūdens jautājumu, pēc pāris dienām atklāsim šo resursu efektivitātes transformācijas platformu un tas būs viens no pasākumiem uh, šajā jaunajā vides politikas iniciatīvā. Mēs diskutēsim Rio plus 20 visus šos jautājumus un ne tikai runāsim par resursu efektivitāti, mēs runāsim par zaļo ekonomiku, kurā resursu efektivitāte ir būtisks elements. Un noslēgumā, ja viss būtu ļoti labi, ar tā saucamo brūno izaugsmu, tad par zaļo izaugsmu nemaz nevajadzētu runāt. Bet nu, šodien situācija ir tāda, ka gan biznesmeņiem, gan politiķiem ir jāsaprot un jāatzīst, kāda ir situācija. Un runājot par zaļo izaugsmi, Jautājums ir par to, kā dizainēt um, ekonomiku jau uh, nākotnē, lai labumu gūtu sabiedrība un lai labums būtu daudz lielāks nekā šobrīd. Un nevajag mālēt tādus uh, kataklizmu scenārijus, tie neiestāsies. Uh, bet ir jādomā, ko mēs darīsim nākotnē, jo runa ir par jautājumiem, no kuriem mēs nevarēsim izvairīties. Vēlreiz visiem paldies, kas uzstājās šodien debatēs. Jā, komisār, uns... Paldies, paldies, komisāra kungs, un tagad vārds referentam Gerbrandī kungam. Voorzitter, <clears throat> dank u wel en laat ik beginnen met. Priekšstādātāj kungs. Gribētu pateikties kolēģiem. Jūs eh, mani plaši atbalstījāt sastādot šo ziņojumu. Tas man priecē. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju visus viedokļus. Un domāju, ka var konstatēt, ka ir ļoti vienots eh, viedoklis attiecībā uz mūsu gala mērķi, proti efektu resursu efektīva izmantošana. Par to, kā to sasniegt un ar kādiem līdzekļiem, par to gan nesam viensprātis. Bet ātrums, tas nav atkarīgs no mums, to pat nenosaka Eiropā. To nosaka visa pasaule. Un mēs konstatējam, ka šis ātrums ir tik augsts, ka mēs nevaram atļauties šeit atteikties no ambicioziem mērķiem. Mums ir nepieciešama Eiropas komisijas ambicioza programma. Tika kritizēts ekodizains, un par to es gribu teikt, ka mums nav normatīvais teksts, par ko mēs rīt balsosim. Mēs šeit runājam par politisku tekstu politisku tekstu, kas nosaka nākotnes politikas vadlīnijas. Mēs nerunājam par detalizētiem jautājumiem, kā mēs to eko dizaina direktīvā iestrādāsim. Iet runa par faktu, ka plānojot mūsu produktus, jāievēro jau tas, ka nākotnes resursus vajadzētu izmantot, kad produkts ir nolētots. Priekšstādēkungs, es domāju, ka būtiskākais punkts šajā ziņojumā ir tāds, ka mēs kā Eiropas parlaments dodam tādu ļoti spēcīgu vēstījumu, atbalstot komisiju tās nākotnes soļos. Tā ir jau sākus iet par šo ceļu. Darbs jāturpina. Un mums ir nepieciešama vēl ambiciozāka darba kārtība nekā Patočņika kunga pieminētā. Runa iet par ieviešanu un arī par likumdošanu. Šodienas diskusijā liekas, ka vainu vainu, bet tā tas nav, ir gan gan. Mums ir nepieciešami jauni likumi. Priekšstādāja kungs grib vērsties pie padomas. Mums ir vajadzīga dalība valstu līdzdarība. Mēs gribam uh, ambiciozu darba kārtību un doties uz priekšu. Ne tādēļ, ka to vēlamies, bet tādēļ, ka tas ir absolūti nepieciešams Eiropas eh, ekonomikai. Finanšu tirgi negaidīs, pirms mūsu valdības ir izglābušas eiro. Un tikpat maz pasaule gaida, kamēr mēs sāksim mūsu resursus efektīvi izmantot. Darbs jāsāk šodien, nevis rīt vai parīt. Paldies, Gerbrandī kungs, par jūsu ziņojumu. Līdz ar to diskusijas par šo ziņojumu ir noslēgtas. Balsošana būs rīt pulkstens 12. Līdz ar to tagad izskatīsim darba kārtības nākošo punktu.